Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Domenici kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Lorencei vakardien tika pastrādāts smags noziegums Kāds 50 gadus vecs vīrietis atklāja uguni divos tirgos Florencē. Viņš uh, šāva uz uh, senegāliešiem, pieciem senegāliešiem, divi no viņiem gāja bojā, savukārt trīs tika ievietot slimnīcā ar no, smagiem ievainojumiem. Slepkava pats izdarīja pašnāvību, viņš eh, nogalināja cilvēks tikai tādēļ, ka viņš ir rasists un viņš vēlējās nogalināt melnādainos. Es nāku no Florences, pirms es tiku ievēlēts par parlamentu deputātu, es desmit gadus biju Florences mērs, tā ir civilizēta pilsēta, tā ir saņēmusi apbalvojumu par eh, cīņu pret rasismu, bet šāds noziegums notika Florencē, neraugoties uz to, parādot to, ka fašistisks, pa, fašistiska apmātība var pārņemt cilvēki jebkurā pasaules malā. Priekšsēdētāji, es gribētu, lai jūs izsakat bojā gaišā tuviniekiem līdzjūtību un nosodat jebkāda neiecietības un cilvēku tiesību pārkāpšanas uh, gadījums. Paldies! Paldies, godātais Domeničī kungs! Es gribētu jums atgādināt, ka šā rīta sēdes sākumā parlamenta prezidents Buzeks jau ļoti stingru runu teica attiecībā uz to, kas notika Florencē un Liežā. Protams, mēs varam tikai un vienīgi atkārtot šos nosodījumu vārdus, kurus pauda mūsu prezidents. Bet tagad pāriesim pie balsošanas, dāmas un kungi. Vispirms Albertīnī ziņojums. Pirms pievienošanās palīdzības instruments sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Pārsteidieties, lūdzu. Vai visi nobalsoja? La votazione è chiusa. Balsošana beigusies. Pieņemts ir ļoti liela balsu vairākuma. Apsveicam Albertīnī kungu. Tagad par Elio Rodrīgas ziņojums. Pirmais bloks. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemt. priekšlikums eh, ar grozījumiem, personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tālāk likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot personālais balsojums. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot atkal pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam referentu. Ņūtona Dāna ziņojums, kā nākamais. Lūdzu. Pirmais bloks, kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts likumdošanas rezolūciju, personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu, apsveicam Ņūtonu Dāna kungu. Haglund ziņojums par Eiropas Savienības un Marokas partnerattiecību nolīgumu zivsainiecības nozarē. Došu vārdu referentam, lūdzu. Referent kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā šī balsošanas procedūra ir uh, diezgan dīvaina, es gribēju izskaidrot, mani mudināja paskaidrot balsošanu. Tātad, ja mēs balsojam par šo ziņojumu, tad tas nozīmē, ka mēs uh, apstiprinam protokolu pagarināšanu. Savukārt, ja mēs balsojam pret, tas nozīmē, ka mēs nepiekrītam protokolu pagarināšanai. Citiem vārdiem sakot, ņemot vērā komiteju ierosinājumus, deve komiteja un vēl viena komiteja balsos pār, savukārt zivsaimniecības komiteja balsos pret. Es ceru, ka tas paskaidro, kā rīkoties. Paldies par to, ka paskaidrojāt. Sākam balsot par Haglund kungu ziņojumu. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Ziņojums ir noraidīts. Bene. Passiamo alla composizione delle commissioni parlamentari.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 Tas ir slēgtais balsojums, jums ir zilā gaismiņa ieslēgta, sākam balsot par balsu ziņojumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar ļoti lielu balsu vairākumu. Un tas nozīmē, ka Kurē kungs ir iecelts par Eiropas centrālās bankas valdes locekli. Tagad mums ir eh, četri rezolūcija priekšlikumi par Eiropas Savienības un Mārokas nolīgumu. Pirmais priekšlikums no divām politiskajām grupām - zaļajiem un goe. Personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad zaļo. MFA rezolūcija par pret atturas noraidīts. Tālāk no trim politiskajām grupām tautas partijas S&D ALDE. Kas par? Nē, tomēr ir grozījums. Ceturtais grozījums. Personālais balsojums par ceturto grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Pēc septītā punkta Milānas kungs ir iesniedzis mutisku grozījumu. Došu viņam vārdu, ja viņš atrodas zālē. Jā. Priekšsēdētāji kungs, paldies! Tas ir mutisks grozījums, ar kuru es vēlos eh, izteikt eh, cieņu attiecībā uz cilvēktiesībām, un tur ir teikts, atgādina, tātad pēc septītā punkta, ka komisijai Eiropas Savienības un Mārokas eh, zvejas nolīkumā būtu jāiekļauj informāciju par uh, cilvēktiesību ievērošanu starptautiskiem standartiem un uh, starptautiskiem līgumiem. Es domāju, priekšsēdētāji, ka tas tikai uzlabo rezolūciju un skaidri norāda, ka komisijai sarunu fāzē būtu jāpatur prātā starptautiskais juridiskais konteksts. Un uh, tas, ka parlaments ļoti bieži runājas par šiem jautājumiem, priekšsēdētājs turpina. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu. Ja iebildumu nav, tad balsosim. Personālais balsojums. Sākam balsot par Milānas grozījumu. Stevenson kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, es saprotu, ka cilvēktiesība ievērošana tagad ir iekļauta uh, Ikvienā zivsaimniecības partnerības nolīgumā un ikvienā tirdzniecības nolīgumā, ko šis parlaments izstrādā. Ja tas tā nav, tad mēs varam būt pavisam droši, ka tas, ko Milānas kungs lūdz, ir pareizi. Ma, eh, io penso che si possa procedere, che quindi non sia. Es domāju, ka mēs uh, varētu balsot. Es nedomāju, ka te būs kaut kāda atkārtošanās attiecībā uz šo grozījumu. Tad mēs runājam par cilvēktiesībām. Tad, manuprāt, vienmēr ir labāk uh, iekļaut tekstu par to, nekā izņemt ārā. Tā kā balsosim par to. Tātad balsosim par Milānas kunga mutisko grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Balsošana ir beigusies grozījums ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Otrais grozījums. Sākam balsot. Avete votato tutti? Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Vēl viens personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums kopumā personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad pārējām pie Līsaka kunga ziņojuma. Šķiet, ka mūsu referents vēlas izteikties. Līsaka kungs, jums vārds lūdzu. Bardzo, Tilko... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties ēnu referentiem un visiem pārējiem deputātiem, kas ir devuši savu pienesumu šiem ziņojumam. Šobrīd mēs eh, dzīvojam finanšu krīzes apstākļos. Uh, Bet aizsardzības nozara ir ārkārtīgi nopietna nozara, un tāpēc mums ir jābalso par ziņojumu. Priekšsēdētājs turpina, paldies, labi, tagad pirmais un otrais grēzījums, grozījums, kas par, pret, atturas, abi grozījumi pieņemti. Trešais pa daļām, un tie abi ir personālie balsojumi, tātad pirmā daļa balsojumi par trešā punkta pirmo daļu. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Arī tas ir pieņemts. Piektais punkts, pirmā daļa. Personālais balsojums sākam balsot. Tātad piektā punktu pirmā daļa. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemt. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta. Desmitais punkts atkal divas daļas. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot pieņemts. Otrā daļa, desmitais punkts, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 23. pirmā daļa, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa sākam balsot. 23. punkts, otrā daļa. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Vēl viens personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. personālais balsojums. Balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 60. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pirmā daļa ir noraidīta. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta. 70. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Balsošana beigusies. Pieņemts. Tālāk. Rezolūcija ar grozījumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Ļoti labs darbs, Līsā kungs, un tagad pārējām pie Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes. Kopīga rezolūcija no piecām politiskajām grupām. 15. punkts, balsējums pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, sākam balsot personālais balsojums. Vai visi nobalsoja par 15. punktu otro daļu? Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta. 16. punkts. Atkal balsojums pa daļām. Personālais. Nē, es atvainojos. Pirmā daļa tomēr ceļot rokas. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa - personālais balsojums. Un sākam tagad balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, pirmais grozījums pa daļām, pirmā daļa, kas par, pret, vēl vienreiz es ļoti atvainojos, bet neredzēju, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par, pret, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Tagad mums būs jāpārtrauc eh, balsošana, un tagad uh, tiks pasniegta Saharova balva. Balsošanu turpināsim pēc tam, kad balvas tiks eh, pasniegtas. Paldies!